Kolēģi, mums īsnībā nevajadzētu vispār diskutēt par antisemītismu un rasismu Eiropā, bet eh, diskusijas ir ļoti svarīgas un, diemžēl, tās ir arī vajadzīgas. Antisemītisms pieauga Eiropā un arī manā valstī, Zviedrijā, eh, Eirobarometra dati rāda, ka antisemītisms un rasisms ir ļoti pieaudzis ebreji apgalvo, ka viņiem vairs nav, viņiem ir baila nesāt kipu, un arī viņu vārda brīvība tiek ierobežota. Uzskatu, ka antisemītismam ir jābūt vēl lielākai prioritātei Eiropas komisijā. Kāpēc tas vispār netiek pieminēts Eiropas komisijas darba programmā? Es gribētu dzirdēt skaidrojumu, kāpēc tas tā ir noticis. Noslēgumā man ir trīs konkrēti priekšlikumi iniciatīvas komisijai. Pirmkārt, vajadzētu uzlabot finansējumu izglītībai un uh, jauniešu izpratnes veicināšanai par nacisma noliekšanu, par naida noziegumiem Eiropā. Otrakārt, tāpat arī ir jāapstādina ekstrēmu reliģiozo savienību finansējuma pieplūde Eiropai. Tāpat arī mums vajadzētu liekt šādiem cilvēkiem iebraukt Eiropā, lai paustu savus ekstrēmistu uzskatus. Mums ir jādara kaut kas reāls Eiropā, pretējā gadījumā mums eh, neizdosies panākt rezultātus. Lielas paldies! Brando Benifei. Paldies, eh, priekšādātāji! Pēdējo gadu gaitā mēs esam pieredzējuši uztraucošu antisemītismu pieaugumu visā pasaulē un arī Eiropā. Itālijā mēs uh, varam konstatēt, ka um, parādās uh, antisemītiski uzraksti uz uh, cilvēku tiesību aizstāvi durvīm. To savā labā izmanto pārtījas, kurām rasisms ir vajadzīgs, lai piesaistītu vēlētājus. Dažkārt ir pat holokausta noliedzēji. Pirms divām nedēļām um, Aušvicas uh, izdzīvojusi, Aušvic izdzīvojusi kundze bija šeit mūsu vidū plenārsēžu zālē. Mums vajadzētu ieklausīties viņas padomos. Mums ir jāsaprot, ka mums ir patiešām jāvēršas pret rasismu, un tikai tad mēs varēsim nodrošināt, lai antisemītisms neizplatās. Mums vajadzētu turpināt par to cīnīties. Lielas paldies! Ha Hakarainens kundze, kungs. Lai neaizmirstu taisnību, saskaņā ar aptāju tiek minēts, ka ebreji ka pret ebrejiem visvairāk uh, vēršas tieši musulmaņi. Arī ekstrēma labējie un ekstrēma kreisie spēki apdrauda ebrejus. Protams, ka mums ir kaut kas jādara, lai vērstos pret antisemītismu, bet uh, mūsdienās arvien vairāk uh, cilvēkus apvaino rasismā ļoti bieži arī par nacionālistiem saka, ka uh, mēs esot rasisti. Tiklīdz kā trūkst faktu, jūs varat kādu nosaukt par rasistu. Ir ļoti vienkārši uzbrukt cilvēkiem un apvainot viņus nacionālismā. Dažkārt pat tiesas sāk spēlēt pēc šīs stabules un soda cilvēkus par rasismu, kaut arī viņi ir tikai nacionālisti. Vondris Konze. Mēs pieminējām Aušvicas nometnes atbrīvošanu, un mēs cerējām, ka šādi noziegumi vairs nekad neatkārtosies. Eiropā Balkānos eh, un, un arī Āfrikā daudz kur citur ir dažādu minoritāšu, kas ir ļoti cietušas no šādiem uzbrukumiem. Ir palestīnieši, romi, tūci un tā tālāk. Mums vajadzētu cīnīties pret šiem uzbrukumiem gan fiziskā, gan arī morālā veidā. Cīņu pret diskrimināciju nedrīkstētu uh, salīdzināt ar kaut ko tādu, kas mūs sašķeļ, nevis vieno. Uh, Mums ir jāstājās pretī šādiem lieliem izaicinājumiem, un šeit mums ir vajadzīga solidaritāte un kopīga cīņa. Vērsties pret uh, diskrimināciju mums vajadzētu kopīgi. Nevajadzētu šeit domāt nec par izcelsmi, nec reliģiju, nec par seksuālo orientāciju. Šeit uh, nedrīkstētu būt nekādiem elementiem, kas ļauj kādu apspiest. Galu galā nevajadzētu būt musulmani vai ebrejam vai sievietei, lai aizsargātu musulmani ebreju vai sievieti. Mums katram vajadzētu būt cilvēkam un mums nevajadzētu kādu citu diskriminēt. Lielas paldies! Tagad uh, Vondra Aleksandrs. Paldies, priekšādātāji! Es uh, domāju, ka visi politiskie izteikumi nobāla ciparu priekšā. Antisemītisms Eiropā pieaug, un tā ir milzīga problēma. Desmit gadu gaitā 60 tūkstoši ebreju ir izbraukuši no Francijas. Pamatiesību aģentūras dati rāda, ka 38% no ebrejiem apsver iespēju aizbraukt no Eiropas. Daži no šiem skaitļiem ir uztraucoši. Vācijā Tie ir pieauguši uz pusi līdz 44%, Zviedrijā līdz 35% piecu gadu laikā, Francija 44%, Beļģija 42%. Gluži pretēji, Ungārijā, valstī, kurai ļoti bieži uzbrūk, um, šī ir valsts, kur to ebreju skaits, kas apsver iespēju izbraukt no valsts, ir samazinājies līdz 10%. Ko mums vajadzētu darīt? Mums vajadzētu uh, apstiprināt antisemītisma definīciju, mums vajadzētu vērsties pret Hezbollah un vajadzētu vērsties pret antisemītisku politiku arī citās valstīs. Jā, kolēģi. kolēģi, vai jūs akceptēsiet zilās kartas jautājumu? Accept... Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartas jautājumu? Do you, do you accept the blue card? Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartas jautājumu? Yes, okay. Mis... Lūdzu, Polčaka kungs, jums vārds. Paldies, eh, ka akceptējāt manu jautājumu. Varbūt mēs varētu uzzināt mazliet vairāk par eh, šo zilo karti. Es eh, klausījos jūsu runā un uh, Es varētu teikt to pašu, bet gribu vēl papildināt, ka rasisms nav tikai antisemītisms. Jūs pieminējāt tikai antisemītismu, rasismu pret ebrejiem, bet ir arī citas rasisma formas. Vai jūs uzskatāt, ka arī šie rasisma veidi ir jāizskauž? Protams, es tā uzskatu, bet uh, Antisemītisms, ņemot vērā mūsu kontinenta vēsturi, ņemot vērā to, kas šeit notika 20. gadsimtā, ir milzīga problēma. Es šeit skatos skaitļos un redzu un saprotu, ka šī problēma vēl ar vien pastāv. Tas ir saistīts ar mūsu migrācijas politiku. Mēs nedrīkstam to noliegt. Un, protams, ka politiskie izteikumi nav tik svarīgi kā skaitļi. Te ir runa par mūsu aģentūru, kas ir sniegusi šos datus. Un respondenti bija 60 tūkstoši ebreju. Lielas paldies tagad Asima Kopulu kundzei. Paldies, priekšādātāji! Iepriekšējā desmitgadā antisemītisms atkal ir pacēlis savu mm, briesmīgo galvu Eiropā. Diemžēl to pamato fakti. Saskaņā ar 2019. gada Eirobarometru aptauju pastāv ļoti liels atšķirības eh, antisemītismu izpratnē. Gandrīz 90% no ebrejiem uzskata, ka antisemītisms pieaug, bet tikai 36% no Eiropas pilsoņiem tam piekrīt. Eiropā nevar pieļaut to, ka šī antisemītisma inde izplatās tai ir jāatbalsta un jāaizsargā savi ebreji, un tāpat arī tai ir efektīvi jācīnās pret uh, antisemītistiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka Hezbollah um, ir antisemītiska grupa, kas uh, rāda nopietnus draudus ebrejiem Eiropā un ne tikai Eiropā. Tomēr Eiropas Savienībā atsakās sekot tās um, ļoti cienītajiem sabiedrotajiem, tādiem kā ASV un Kanāda. Un tā nepieliek punktu uh, tam, ka tiek nošķirts uh, Hezbollah militārais un civilais spārns. Šai liekulībai būtu jāpieliek punkts. Eiropai vajadzētu Hezbollah pilnībā iekļaut Eiropas uh, teroristisko grupējumu sarakstā. Uh, Tikai tad mēs varēsim efektīvāk cīnīties pret antisemītismu un tā vārdarbību. Paldies! Frau Silvijas. Paldies! Silvijas Pūreka, kā nākamā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau mēs dzirdējām, Eirobarometra pētījums ir parādījis, ka antisemītiski pārkāpumi un vardarbība Eiropā izplešās saskaņā ar šo pētījumu. Cilvēkiem dzīvē tagad ir jāsatraucās par savu un savu ģimenes locekļu drošību. Rasisms un antisemītisms joprojām bieži tiek noliegts politiķu vidū, zinātnieku vidū un pašziņas uh, me, e, līdzekļos. Es arī esmu dzirdējis, ka Polijā nesmot antisemītisma, lai gan bija naida runa, vardarbība un antisemītiska uzbrukuma. 21. gadsimts, un šeit Eiropas Savienībā mēs redzam, ka arvien vairāk cilvēku šķiet, ka viņi pret citiem cilvēkiem var izturēties citādāk vai viņus ienīst tādēļ, ka viņiem ir citādāka reliģija vai citādāks ādas tonis. Tas ir gluži vienkārši nepieņemami. Eiropas Savienībai steidzam nepieciešama stratēģija cīņai ar antisemītismu, rasismu, ksenofobiju, lai cīnītos par to visu un pasargātu cilvēktiesības. Paldies! Paldies! Vai atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Jā, lūdzu. Jautājums kolēģei. Kad jūs uh, bijāt ombudsmene, vai atcerieties, kā policija rīkojos antisemītiskos pārkāpumos? Es biju iekšlietu ministrs eh, likumu un taisnīgumu partijas eh, valdībā, un eh, jebkādas antisemītisma pazīmes pret tām ļoti stingri cīnījās policija, un, un tā nekad nav pieņēmusi un nekad nepieņems antisemītismu. Tādēļ lūdzu neizplatiet nepatiesus apgalvojumus. esam pieļāvuši pāris kļūdas, saka priekšsētājs. Jūs jau izteicāties, tāpēc jums nebija tiesība uzdot zilās kartītes jautājumus, un otrkārt tas nebija vispār jautājums. Bet, eh, jebkurā gadījumā, ļaušu eh, Spūriks kundzei atbildēt, ja viņa vēlas. Jā, es vēlos reaģēt uz šo nejautājumu. Uh, Nepietiek ar to, ka policija reaģē. Nepietiek ar to, ka prokurori izvirsa apsūdzības un uh, tiesās notiek sēdes. Es neesmu redzējis tādu apņēmības pakāpi, kādu gribētos redzēt, kad es biju uh, polijas ombuda vietniece. Mums tiešām bija nepieciešams, lai tiktu notiesāti tiešām kādi augsti valdības pārstāvji. Paldies! Garo kungs lūdzu. Tēma, par ko mēs runājam, bieži vien tiek skatīta šajā parlamentā, un tas ir labi. Bet bieži vien eh, tas ir ļoti sašķeltnieciski. Un eh, par šo svarīgo jautājumu, kad mēs skatām uzbrukumus eh, kritiku kristiešiem, kad tiek izpostītas baznīcas un apgānītas kapsētas, nav vienotības lielākā daļa šo deputātu nevar uzdot liela, pašu galveno jautājumu, kas uh, viņiem traucē, kas ir galvenais cēlonis šādiem uzbrukum, uzbrukumiem kristiešiem un ebriem. Jūs ziniet, kāda ir atbilde. Tas ir islāmismu izplatījums. Jūs neieklausaties šajās balsīs, kad uh, cilvēki cieš no uzbrukumiem. Jūs esat uh, kļūdījušies jums vajadzētu visus centienus eh, virzīt uz to, lai nenotiktu pārkāpts mūsu tiesības, mūsu brīvības, lai mēs necietu no citas sabiedrības, kurām nav tādas pašas vērtības kā mums, un jāvērš visi spēki pret radikālismu, islāmismu, terorismu, kas ir kļuvis par lielāko draudu, kas apdraud 21. gadsimta demokrātiju. Helmut Geikiņš, lūdzu. Sveicināti. Nu, es te brīnos par to, ko esmu te dzirdējis. Nu, jāsaka, ka mēs runājam taču par visbriesmīgāko slepkavību eh, apkopojumu cilvēks, cilvēks vēsturē, kas izceļ visļaunākās cilvēku īpašības. Nu, nā, nu, ar to demokrātiskajā Eiropā tagad mēs no šīs uh, sērgas nesam tikuši vaļā. Tas gan ir jaunā formā. Antisemītisms ir um, pielāgojies un dziļi iesakņojies mūsu sabiedrībās, un to apliecina šīs diskusijas. Populisti um, Eiropā diezgan atklāti izmanto antisemītismu um, kārti. Un, uh, tas ir diezgan, uh, jāsaka, antisemītisms ir iesakņojies cilvēku prātos un noskaņojumos. Uh, Mūsu visu pienākums ir šo cinismu no mūsu sabiedrības izskaust, no mūsu politiskā landšafta izskaust, un tās visas mūsu kopējās saistības antisemītismu, kā teikt, izslaucīt no cilvēku galvām uz visiem laikiem. Mums ir nepieciešams cīnīties pret visām antisemītismu formām, un noslēgumā, dāmas un kungi, arī tas ir viss mūsu kopējais pienākums. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Mēlo kungs, lūdzu. Paldies, dāmas un kungi! Nav šaubu, ka antisemitisms ir nosodāms. Tas pēdējā laikā atkal izplatās. Un tas ir eh, piemērs eh, tam, cik necilvēcīgi mēs visi varam būt. Un, un, 30 tūkstoši jūdi ir no, no tā. Tātad kā laikā kuvuši patvērumu Portugālē. Portugāla bija neitrāla, bet kara beigās valdība izlēma vairs nepiešķirt vīzes, nepiešķirt uzturēšanās iespējas jūdiem um, Portugālē. Taču ir uh, diplomāti ir, uh, ir uh, drosmīgi rīkojušies un pelnījuši uh, vislielāko uh, uzslavu. Bieži vien tie tiek aizmirsti. Un, uh, lielākā daļa no viņiem vairs uh, nav mūsu vidū. Bet uh, es vēlos uh, atzīmēt viņu uh, panākumus uh, šajā jomā, un, un uh, pēc uh, nāves viņi pelnījuši ir, ir uh, arī atzinības un titulus. Bet, uh, protams, uh, Tas eh, mūsdienās eh, mums būtu jāstāv kā, kā labs piemērs šiem drosmīgiem diplomātiem. Es esmu kristīgais demokrāts un, un portugāls un vēlos sacīt, ka mūsu labu vidu ir labi piemēri. Paldies tālāk, Lukas Kohuts. Floor. Paldies, priekšētāji. 75 gadi pagājuši kopš holokausta, antisemītisms, naids, Xenofobija atkal izplatās Eiropā. Ar, arī manā valstī, eh, Polijā, ir eh, tas novērtējums. Es neesmu ebrejs, neesmu no LGBT eh, kopienas, bet es nevaru palikt malā. Naids un diskriminācija tas ir ļaunums, kas kaitē cilvēkiem, tas posta sabiedrību, brīvību un solidaritāti. Es arī domāju, ko gan nozīmētu ja tiktu ieviestas zonas, kur šie cilvēki nedrīkstētu iet. Un eh, jau ir teikts, ka šādas lietas nenotiek eh, tā uzreiz. Tas notiek soli pa solim, kad eh, sabiedrība pieņem nelielas diskriminācijas gadījumus, un tas noved pie koncentrācijas nometnēm. Mēs šo vēsturi ļoti labi zinām, un mēs nedrīkstam pieļaut tai atkārtoties. Šeit Eiropas parlamentā mums ir stingri jācīnās pret visa veida naidu un diskrimināciju. Paldies! Paldies, eh, Nikolaus Festkungs, lūdzu. Eh, Paldies, eh, priekšādātāji. Rīsas kundze šeit runā par ebrejieti, kas ir mocīta Francijā, tāpat netiek saukta viņa vārdā. Mēs nezinām, kuri tad ir īsti šie noziedznieki, un tie ir bijuši musulmaņu ieceļotāji. Netiek iekļautas konkrētas partijas teroristisku organizāciju uh, sarakstā, un tāpat arī netiek runāts par Hezbollah. Eiropas uh, parlaments tikai vēlas, lai tiktu atvērtas robežas, lai tiktu pieņemts uh, globāla kompakta par migrāciju, lai arvien vairāk musulmaņu ierastos Eiropā. Um, Berlīne ebreji apgalvo, ka lielākā daļa no uzbrukumiem nāk tieši no musulmaņu puses. Un, protams, ka tiek finansēts arī antisemītisms Palestīnā ar 1,5 miljoniem dienā, kā jau Borela kungs šodien norādīja. Ja jūs vēlaties vērsties pret antisemītismu, tad šīs finansējums pirmkārtā būtu jāaptur. Kolēģi, es nevēlētos, lai jūs lietotu vārdu apmelojami, vēršoties pie citiem kolēģiem. Tagad izteiksies Duponas eh, kundze. Priekšsādātāja kungs, godāmie kolēģi, pirmās eh, debatēs par entisim, antisemītismu šajā mandātā man ir radies eh, iespējas, tāpat kā Halis uzbrukumos, mēs atceramies, kas notika pirms divām nedēļām, bet uh, mēs nesam neko paveikuši. Cīņa pret antisemītismu pašlaik ir daudz svarīgāka nekā jebkad iepriekš. Antisemītisms un rasisms tikai virzās uz priekšu, tāpēc mēs nedrīkstam apstāties šajā cīņā. Daudz svarīgāk, protams, ir arī domāt par to, ko mēs varētu likt pretī šim naidam. Ļoti daudzi nodarījumi netiek ieskaitīti pie šiem naidu noziegumiem, tāpēc, ka netiek sniegta visa vajadzīgā informācija. Cilvēki vienkārši baidās, ka viņu situācijā tāpat nekas nemainīsies. Cietušie ir jāuzsver nopietnāk. Mums vajadzētu vērsties pret antisemītismu gan internetā, gan tiešaistē, gan arī reālajā dzīvē, jo tikai visi kopā mēs to varēsim arī izdarīt. Paldies! Juknevičienas kundze, lūdzu. Antisemītisms tā ir nopietna slimība sabiedrībā, tās diagnoze. Atrast pareizo ārstniecības metodi, lai to darītu, nepieciešams zināt cēloņus, kas ir gan iekšēji, gan ārēji. Iekšēji ir zināmi. Tas ir kā mutējošs vīrus, kas kļūst aktīvs eh, nacionālismu vidu no tā ir jāatbrīvojas no šiem cēloņiem. Viens no ārējiem cēloņiem nav šodien pieminēts. Tas ir no divkosīgas politikas pret Eiropu. No vienas puses tiek eh, pārmest dažām valstīm, ka tās ir antisemītiskas un it kā cīnās uh, eh, tikpai ar nacismu, bet tai pašā laikā tiek finansētas arī nacionalistiskas partijas Eiropas Savienībā. Putins uh, ir ieteicis uh, pastāvīgajiem drošības padomus uh, Eh, pārstāvjiem runāt par antisemītismu, un tas ir pavisam viltus, jo arī Krievijā tiek atjaunot staļinismas, kas balstā naidā. Cīņa pret antisemītismu ir jāskata kontekstā, kurā mēs cīnamies pret visiem totalitārajiem režīmiem. Paldies, Šoidrovs kundze lūdzu. Paldies, cienījamie kolēģi! Šīs diskusijas noris, jo mēs esam piedzīvojuši to, ka antisemītiski un naidīgi uzbrukumi un naida runa atkal izplašās. Mēs nevēlamies, lai tas turpinātos, jo visi labi apzināmies, ka tas var nost pie ļaunprātīgas politikas, sistēma izmantošanas. Liela daļa ebreji, kas dzīvo Eiropā, tagad uh, norāda, ka ir satraukušies par antisemītismu, un tas attiec arī uz Centrālu Eiropu un Austrumu Eiropu, kur ir ļoti maz musulmaņu. Polijā 48% cilvēki satraucās par antisemītismu, Ungārijā tie 42%. Kā aizsargāties no šāda veida antisemītismu, vai tā būtu naida runa, vai gluži prasts naids, kas vērsts pret cilvēku pas, pašcieņu. Pirmkārt, ir jāzina, kāda ir vēsture. Mums ir jāizglīto cilvēki. Es ieteiktu ieviest ētisko izglītību. Mēs nedrīkstam pieņemt, ka sabiedriski tiek izteikti šādi apgalvojumi. Daži piemēri jau ir izskanējuši, un arī es varētu tādus minēt. P piemēram, bija ļoti drosmīgs eh, čehu kardināls Duka, kurš skaidri norādīja, kāds ir viņa viedoklis par naida runu eh, attiecībā uz kādu mošeju Čehijā. Adamovičs kundze. Jau ir eh, minēts, ko teica Adams Turskis, Aušvic nometnes izdzīvotājs. Viņš uh, teica, no kurienes šī nometne radās. Tā nenokrita no debesīm, viņš eh, minēja mehānismus, kas notika pakāpeniski, eh, atstumšana, izolēšana un vēlāk arī agresija līdz pat iznīcināšanai. Diemžēl, kā viņš arī norādīja, tas joprojām ir aktuāli. Klusa pieņemšana vienmēr noved pie traģēdijas, un tādēļ mēs visi esam atbildīgi ne tikai tie, kas uh, izplata naidu. Viņiem, protams, ir jāatjēdzas, bet mēs nevaram arī pasīvi uz to noraudzīties. Mums ir apņēmīgi jārīkojas. Ja mēs paliksim uh, klusējot, tad mēs sapratīsim, ka ir viss nokavēts Turskis uzrunāja visus neatkarīgi no reliģiskās pārliecības vai eh, politiskās pārliecības. Nedrīkst būt vienlaicīgi. Tas ir kā 11. bauslis. Mēs šeit, Eiropas parlamenta deputāti, nevaram palikt vien, vienaldzīgi, kad tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Iztēlojieties pasauli bez naidu un strādājiet, lai to panāktu. Paldies! Vandālinkungs lūdzu. Un paldies viņam par viņa iniciatīvu eh, izveidot jaunu vietni pret antisemītismu. 70 jaar na Auschwitz is jodenhaat. Tas nav tomēr vāciski. 75 <laughs> gadus pēc Auschwitz mēs redzam, ka pret ebrejiem Eiropā joprojām tiek vērsti naidīgi uzbrukumu. Kopš 84. gada mēs esam dzirdējuši par ļoti daudziem uzbrukumiem pret ebrijiem. 2019. gadā bija gandrīz 2000 uzbrukumu Anglijā, un tas ir augstākais rādītājs, kāds jebkad fiksēts. Un ir, diemžēl, ļoti daudz dažādu lietu, par ko mēs varam runāt šajā sakarā. Piemēram, sinagoga Hanā, kas notika pavisam nesen, un eh, septiņi Labour partijas eh, deputāti, kuri atkāpās, jo Korvina nostāja Laboristu partijā, lika viņiem tā rīkoties. Vai Mirei Knoblu kundze, kas tika nogalināta Parīzē, kapsētas, kas ir tikušas apgānītas. Mums ir jātiek galā ar antisemītismu. Parakstiet mūsu petīciju, parakstiet to, kas, jo tā ir vērsta pret antisemītismu. Paldies! Tālāk vārds uh, Balšam Hidvegi kungam. Paldies, uh, priekšēdētāji! šīs ir ļoti būtisks jautājums, un mums ir pilnīgi skaidri jānorāda, kāpēc otrā pasaules kara vienīgais iespējamais ko varam nu, darīt ar eh, antisemītismu, ir to apkarot par visiem simt procentiem. Ungārijā sabiedrība un politiķi ir eh, vienisprātis par šo jautājumu. Ebreji dzīvo droši, var droši uh, sakot savai reliģijai, un tas ir mūsu konstitucionāls un morāls pienākums. Mēs lepojamies ar to, ka ebreju kultūra uzplaukst un piedzīvo renesansi. Uh, ebreju, viņa ģimenes ir uh, drošībā un var kopt savas tradīcijas. Tajā pašā laikā rietum Eiropā vardarbīgi noziegumi, kas vērsts pret ebrejiem, turpina pieaugt. Mēs iestājāmies pret šādiem uzbrukumiem un ir jārunā tādēļ par radikālu musulmaņu antisemītismu un kā tas veicina antisemītisku uzbrukumu pieaugumu. Uh, Uzbrukumi Rietum Eiropā ebrejiem ir vēl viens arguments, kas liek stingri iestāties pret nelegālo migrāciju un rīkoties pret to. Paldies, Kokalārī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir nepieciešams pastāvīgi ieskatīties pagātnē. Eh, jāatcerās, ka antisemītisms un uh, rasisms neiedarās Eiropā. Jūra no tā cieš, uh, jo sevišķi viņi ir pakļauti uzbrukumiem no dažādām pusēm, no islāmistiem, no, no nacionālistiem, nu, un arī vienkārši no tiem, kas uh, e, neieras Izraels valsti. Un um, ir uh, jāizglīto jaunieši, ir nepieciešams uh, novērst to, lai jauniešiem nebūtu jādara, jābaidās piekopt uh, savu reliģiju tādēļ, ka viņi jūs apradēt skolās. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka turpinās uzbrukumi uz sinagogām. Gan manai valdībai, Zviedrijā, gan arī Eiropā jādara vairāk, lai aizsargātu eirbrejus kopumā, gan arī jauniešu skolās, ja nepieciešams papildus finansējums. Un, un tāpat arī jānovērš tas, lai, lai papildus finansējumu saņemtu labās organizācijas. Paldies, pirms pāriem pie KHTI, pie tā pie brīvā mikrofona procedūras. Vēl uzklausīsim Ādemovu kungu. kungu. Lūdzu, ceļamie kolēģi. Šodien mēs diskutējam par antisemītismu, nosodam antisemītismu un rasismu uh, aktus, eh, tātad, uh, kas pārstāvs uz reliģisku neiecietību un ienaidu. Šādām, šādai rīcībai nav vietas mūsdien Eiropā. Tomēr vienlaikus mums ir jāizskatās eh, pašiem savā sirdīs un jāuzdod jautājumus. Vai mēs eh, varam aicināt mūsu vēlētājus būt eh, tātad civilizētiem un, un vienlaikus rādām pietiekam labu piemēru? Iepriekšējā ja mini sesijā Briselē kāds grieķu kolēģis demokrātijas templī, proti, Eiropas parlamentā, uh, Uh, iznīcināja Izraels uh, karogu. Un es vēlos aicāt, uh, vai, vai tas ir tā, vai tā ir korektā rīcība, vai mēs to varam paciest. Vai mēs drīkstam pieļaut to, ka, ka um, šādi tiek, tiek pazemoti kāds valsts oficiālie simboli. Pirms mēs aicinām mūsu vēlētājus atturēties no rasismu, antisemitismu un citām neicetības formām, mums pašiem jārāda atbilstošas piemērs. Paldies! Sirsnīgi pateicos visiem par komentāriem. Nu, tā ir pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Un, uh, kā pirmā klausīsim Hetmēnu kungu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pavisam nesen mēs atzīmējām Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas gadadienu. Un varētu padomāt, ka otrā pasaules kara traģiskās mācības mēs būsim ielāgojuši uz mūžu. Nu, diemžēl izskatās, ka tā viss nebūs. 20. gada sākumā šis kontinents nebūtu nav brīvs no antisemītisma, rasisma un ksenofobijas sērgas, kas novada pie šiem traģiskiem notikumiem pirms um, daudz vairāk kā pusgadsimta. Esam izveidojuši iekšējo tirgu, mums ir brīvas pārvietošanās iespējas, bet eh, atcerēsimies, ka Eiropas Savienība dzīva pārsvarā tādēļ, lai novērstu jaunas konflikts un nosargātu mieru. Nu, tādēļ pamata eh, tiesību aizsargāšana, tā skaitā arī eh, taisnīgas un tolerantas iecietīgas sabiedrības nosargāšana ir mūsu svēts pienākums. Parlamentam un arī dalību valstu valdībām ir jādara viss iespējamais, lai uh, izskaustu jebkuras rasismu un ksenofobiju formas. Paldies! Paldies vārds nākamajam kolēģim. Paldies eh, priekšsēdētājiem. In sovraštvo so pojmi, ki so se v zgodovini žal tragični evropski. Antisemītisms, rasisms un naids mm, ir radījis ļoti traģiskus notikumus Eiropas un arī pasaules vēsturē. Šeit eh, nav eh, nekādas jēgas tikai aprakstīt vēsturi. Mums vajadzētu apspriesties un papētīt, kā šie elementi parādās arī mūsdienās. Pašlaik mēs eh, domājam, ka tie ir tikai autoritārie līderi, kas mēģina manipulēt ar pūli. Stereotipi un aizspriedumi var radīt ļoti lielu naida vilni, un, piemēram, Slovēņi ir izgājuši ielās un parādās arī pret um, fašistiski uzraksti uz uh, sienām. Es ceru, ka Itālijas varas iestādes pret to vērs, vērsīsies un šie uh, radikāli labējie spēki tiks apspiesti. Eiropai ir uh, pienākums vērsties pret visām rasisma formām. Vārds nākamajam kolēģim. Priekšsētāji kolēģi, es pieteicos izteikties tādēļ, ka jebkurā antisemītisma, rasisma vai ksenofobijas izpausmes forma mūsdienās ir um, nec tikai um, um tāda kāda mazākuma minoritātes izpausmes forma, bet kļūst par mūsu kopēju problēmu. Kā gan šo problēmu atrisināt? Nu, varbūt minēšu kādu piemēru no savas pieredzes. Nu, pie mums ir tāda uh, Bulgārijā. Vēl arī Simonovs ir tāds uh, ekstrēms nacionālis, kas tika ievēlēts um, nu, e, parlamentā un kļuva par parlamentā spīkeri. Viņa atbalstīja Bulgārijas sociālistu partiju. Un te mēs runājam par cilvēku, kurš uh, pats stāvēju uz robežas starp Bulgāriju un Turciju un, un mēģināju atraidīt uh, no turienes cilvēks, kas biedušies apciemot savus radiniekus. Dāmas un kungi, mēs nedrīkstam ciest klusu un paciest ļaunumu. Kā dienu tas var klavēt pie mūsu durvīm, tādēļ saglabāsim savu cilvēku cieņu un, un reaģēsim uz to. Paldies tālāk, eh, Hertzbergas uh, eh, kundze, lūdzu. Jums uh, viena minūte. Tikai neaizmirstieties slēgt mikrofonu. Antisemītisms un neiecietība izplatās aizvien plašāk Eiropā. Diskusijās, tātad sēdēs, tāpat arī uz ielām aizvien uh, agresīvāk izskan šīs balsis. Un jāsaka, ka, diemžēl, um, juridiski šīs lietas tiek, tiek paciestas, um, kā Vācijā, piemēram. Un um, rasisti līdz ar to izmanto šīs iespējas un, un uh, rasistiska rakstura uzbrukumi aizvien pieaug. Uh, Cilvēki cieši eh, dēļ savas ādskrāsas vai, vai reliģijas, tātad eh, jūdi un, un eh, ramas aizvien biežāk cieši no rasistisku raksturu uzbrukumiem. Pēc uzbrukumiem Hallē pret jūdu kopienu iepriekšējā gadā Šajā pašā pilsētā notika vēl viens uzbrukums uz Bundestāga tātad, deputātu, kuriem bija afrikāniska izcelsme. Ne? Un iepriekšējā nedēļā vēlēšanās Tīringenē mēs redzējām, kā tika pārkāpts tās politiskas tabū. Un tā, tā, tā, zaļo partija stājās aliansē ar populistu partiju. Un, diemžēl man un citiem afrikāņu izcelsmes cilvēkiem iepriekšējā nedēļas beigās teātra laikā nācās saskarties ar, ar varstisku raksturu saukļiem. Un, um, šādā formā pausta saukļi nav, nav pieņem, pie, pieņemami. ANO 2014. gadā ir tātad pieņems attiecīgu rezolūciju attiecībā uz rases nu, no, diskriminācijas novēršanu un, un attiecībā uz toleranci. Un, um, mēs redzam, ka faktiski uzvaru gūst aizvien uh, tātad jaunāk noska, noskaņotiem. Uh, Priekšsētājs saka, ka laiks beigt runu. Runātāji turpina, eh, aicinu respektēt solidaritāti un, eh, un eh, viennozīmīgi izteikties pret rasismu. Paldies. Uh, frau Le Breton. Lebertona kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Antisemītisms atkal ir pieaudzis Eiropā. Francijā, piemēram, 2019. gada ziņojums, kur sagatavojas iekšlietu ministrija, norāda, ka uh, antisemītiski uh, atgadījumi ir pieauguši par 74%, un uh, janvārī, piemēram, 34% no ebrejiem ir atzinuši, ka viņi jūtas apdraudēti. Mums ir jāvēršas pret šo ļoti uztraucošo parādību, bet to, lai labāk saprastu, mums vajadzētu apzināties, ka ir trīs antisemītisma avoti. Pirmkārtām ir ekstrēmisks spēki, labējo spēku antisemītisms, kas vēl ar vien uh, ir ļoti spēcīgs. Tāpat arī ir ekstrēmkreiso spēku antisemītisms, kas izriet no anticionistu ideoloģijas. Un beigās ir arī islāmistu antisemītisms, kas parādās rietumu balsīs, balstīs Eiropā, tāpēc, ka migrācija netiek kontrolēta. Es uzskatu, ka šī pēdējā forma ir visbīstamākā. Mēs esam pārāk ilgi ļāvušam, ļāvuši tam izplatīties, nereaģējot. Mums vajadzētu beidzot pielikt punktu šai apkaunojošai tolerancei. Roza Tomasič. Ruza Tomašiča. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Paldies, priekšādātāji. Antisemītismā pieaugums un attiecīgi arī nedrošības izjūta ebreju vidū ir modernās Eiropas iezīme. Eiropas centriskie politiķi uh, uzskata, ka ir jāaizsargā minoritātes, bet vairākums ebreju kopienā vēlas izceļot. Tas ir reāls piemērs Eiropas liekulībai, un diemžēl tas nav vienīgais šāds piemērs. Dažas grupas mūsu sabiedrībā ir kļuvušas par uh, līdzvērtīgākām kā citas, un kamēr mēs šeit runājam, Ļoti daudzas kopienas ir atkarīgas no valstu palīdzības, bet citas kopienas, tādas kā ebreji, tiek vienkārši atstātas novārtā. Galu galā mums ir jādomā par Eiropas migrācijas un integrācijas politiku, un pašlaik šī politika ir pieļāvusi ekstrēmisma uzplaukumu Eiropā. Mums vēl ir laiks rīkoties. Mums ir jācīnās pret uh, rasismu un uh, arī jāiestājās par fašisma upuriem, saka Pereiras kundze. Mums ir jāatcerās arī par um, vēsturi un par vēstures piemiņu. Nedrīkstētu būt tā, ka mēs antisemītismu tagad uh, izmantojam, lai vērstos uh, pret Izraels valdību un tās politiku. Nekādā veidā šeit nevajadzētu to sasaistīt. Tāpat arī uh, Mums ir jāiestājas par taisnīgumu un tiesu darbību. Tur mums ir jāiestājas arī par starptautisko cilvēktiesību ievērošanu. Nedrīkstētu būt tā, ka noziedznieki tiek pielīdzināti cietoš, cietušajiem. Paldies, um, pēcot, um, Patrušajā kungs. Paldies, priekšsādātāji. Mēs runājam par to, kas tad ir um, pamatā cīņa pret antisemītismu un, un um, naida kurināšanu Eiropā. Ir nepieciešama adekvāta stratēģija un politikas instrumenti, lai pret to cīnītos. Vienlaikus um, šī politika, šie politiskie pasākumi jāizstrādā raiti un aktīvi jāievieš visās dalībvalstīs. Gan, gan um, lielās pilsētās, gan arī laukos, uh, gan ciematos. Bez kopējas stratēģijas. Uh, Mēs nonāksim situācijā kā, kā Romānijā, kur uh, divi uh, tās, jā, izcelsmes uh, uh, pavāri bija spiesti mainīt uh, savu arodu, uh, jo vietējie nevēlējās uh, pusdienot restorānos, kur saimnieko aziāti. Un vietējās varas um, iestādes to, to pieņēma, un, un šie, šie pavāri līdz to bija spiesti mainīt savu profesiju. Vairāk kā 2000 eh, gadus Eiropā ir valdījusi neiecietība pret, pret eh, citādi mm, domājušiem, citādi izskatu cilvēkiem. Mēs nedrīkstam atgriezties viduslaikos un piedzīvot eh, vēlreiz šīs šausmas. Paldies! Paldies! Tad vēlreiz vārds priekšstādājas vietniece Jurievas kundzei. Lūdzu! priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, esmu pateicīga par jūsu atbalstu un jūsu nelokāmu nostāju šajā jautājumā. Vēlos reaģēt uz dažiem izskanējušiem komentāriem. Jā, jūs uh, citējāt uh, pamatiesību aģentūras pētījumu un Eiropa barometru svaigākos datus, kas uh, skaidri uzrāda visai satraucošas un, un, un, un tādu šokējošu ainu. Skaidri tiešām nav iepriecinoši. Uh, uzdodot jautājumu ebreju tautības uh, eh, ieciltājiem Eiropā, kas tad uh, viņus satrauc visvairāk, un viņi parasti atbild drošība. Un te uzdodot jautājumu parastiem Eiropiešiem, viņi saka, ka viņus vairāk satrauc uh, veselības aprūpe, darba vietas, varbūt ģimene. Un, un šā, šī aina tiešām ļoti satraucoša, ka ebrejiem ir šādas to, elementāras tā, tādas bailes, un viņi tiešām plāno pamest Eiropu. Ebreji, mm, kas pamet Eiropu, tā nekad nav bijusi laba zīme. Tā nav tā Eiropa, kādu mēs vēlētos uh, redzēt. Nu, šķiet, tā bija Rīsas kundze, kur gan ir atstājusi mm, sanāksim tā, ko viņi vaicāja, mēs darām pietiekami, vai mēs darām gan, un ar nošēlu jāsaka, ka nē, nebūtu nedaram pietiekami, nebūtu nedaram gana. Mums, viss mūsu pienākums ir uh, darīt daudz vairāk. Komisija ir smagi strādājusi, lai um, sasniegtu kādus taustāmus rezultātus cīņā pret antisemītismu. Esam pieņēmuši lēmumu, tātad pieņemt ar uh, antisemītismu definīciju, kas arī tā, tagad tiek izmantota vairumā dalību valstu. Starptautiskā aprobēta definīcija, tātad mēs uh, tāpat arī atklāt runājam par antisemītismu avotiem, mēģinam tos izskaust. Uh, Un nu, tas arī pieminēts galēji lab, labie, galēji kreisie spēki, islāmisti, radikālisms, kā arī dažādas sazvērstības teorijas. Un tieši tādēļ esam aicinājuši dalību valsts un iekšlietu ministrus konkrēti pieņemt lēmumu un izstrādāt dalību valstu stratēģijas cīņā pret antisemītismu. Tās būs stratēģijas, kurās būs konkrēti plāni, konkrētas uh, rīcības divās jomās, tātad eh, drošības un izglītības jomā. Šīs stratēģijas eh, pat labāk atrodas izstrādes eh, stadijā, un Vācijas prezidentūras pilnvaru laikā tām jābūt gatavām, tās tad izskatīsim un raudzīsimies, kā tad darbu turpināt. Mēs vēlamies redzēt konkrētus pasākumus, kuriem līdziet arī finansējums, un drošības jomā jau sevišķi, nu, pilnīgi Nepieņemam tas, ka jūdiem, ebrejiem ir jāfinansē pašiem savu drošību, ka viņiem pašiem jānodrošina tas, lai skolas un sinagogas tiktu nu, adekvāti apsargātas. Arī izglītības jomā ir daudz vairāk jāpiestrādā, arī tam jāatspoguļojas dalību valsts stratēģijās un tam jāiet līdz arī finansējumam. Un, protams, te būs arī Eiropas finansējums, jo mums ir tāda vērtību programma, kur ir pieejami līdzekļi izglītībai šajā jomā. Arī es pirms jau nedēļām biju Aušvicā atzīmējot 75 gadus kopš eh, šīs koncentrācijas nomins atbrīvošanas. Un um, klausījos autentiskās liecībās, tātad, ko, ko deva šo traģēdiju izdzīvošie. Nu, šādas eh, liecības no, no autentiskiem eh, avotiem pavisam drīz vairs nedzirdēsim. Mums jāskaidro jaunākajām paudzēm, kas tad ir noticis, kas, ka, kas, kā, kāds viss ir attīstījies. Uh, un jāmaina šis narratīvs. Mēs turpinām uh, runāt par holokausta rezultātiem, mēs uh, mētāmies ar skaitļiem, ar statistiku, bet mums ir nopietni jāsāk runāt par, par uh, avotiem, par izcēlesmi, kāds viss sākās, kas bija tā pamatā. Jo tieši tas ir tas, par ko uh, Mārijans Tulskis. Uh, Aušķā Bekanamā arī pieminēja. Viņš nerunāja par pagātni, viņš runāja par tagadni. Kā tas atkal var atkārtoties? ka sākumā tas izskatās diezgan nevainīgi, diezgan tā, tā, tā lēnīgi. Un, tam visam pamatā ir mūsu, var, var kļūt mūsu vienlīdzība, mūsu pasavitāte. Un tieši to viņš arī uzsver visvairāk, mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi. Vispēcot, pēdējais komentārs par to, ko jūs sacījāt par naidu runu tiešsaistē, internetā. Mums ir vienošanās ar lielākajiem IT spēlētājiem, un tas attiecībā uz naidrunas izskaušanu internetā, bet, protams, ar to nepietiek. Principam jābūt tādam, ka ir naids un, un tad ir noslēgums un sods, un tas attiec arī uz tiešsaisti. Un tad aicināšu tiesību aizsardzības iestādes visās dalību valstīs arī neatstāt to bez ievērības, skatīties, kas tad ir pie vainas, un nodrošināt to, lai, lai nebūtu iespējams nu, paļauties tikai uz to, ka ka, nu, teiksim, šo iespēju, ka tiešsaistē nav nekādu likumu. Policija tiesība aizsardzības iestādēm jābūt daudz aktīvākām. Tās to arī sākušas darīt, bet nu, es, es vien dzirdu no policistiem, ka Eiropā 21. gadsimtā noziegumi uh, ir bez robežām. Digitāla joma arī nav robeža. Un tādēļ um, tiesību aizsardzības iestādēm ļoti bieži ir uh, tieši tīri robežu problēmas, un viņi nevar iegūt pierādījumus par, par kādiem noslēgumiem no citām dalību valstīm, lai vēl sveicināt arī jūs. Tātad aktīvāk pieņemt regulu par e-pierādījumiem, ko ir izstrādājusi iesniegos komisija. Ja tiks pieņemta šī regula, tas krietni palīdzēs šādos gadījumos un, un palīdzēs izsekot līdzi noslēgumiem, lai kur tie arī notiktu Eiropā. Paldies! Danke, Frau Vizepräsidentin. Liels paldies eh, komisijas vicepriekšādātājai. Liels paldies eh, arī pārējiem runātājiem un tagad eh, padomes pārstāve. Godāmie kolēģi, es vēlreiz vēlētos jums apliecināt, ka padomē vēršas pret jebkādām antisemītisma, rasisma un naida formām. Ir pieņemts tiesiskais ietvars, kas ir aktīvi jāpiemēro praksē, un, protams, ka ir vajadzīgi arī mētiecīgi pasākumi, lai vērstos pret neiecietību izglītībā, un arī jāvēršas pret dažāda veida naidīgiem izteikumiem. Padomē sekos līdzi šim jautājumam, un varu vēlreiz apgalvot, ka mēs pievērsām ļoti lielu uzmanību šodien debatēs paustajiem viedokļiem. Paldies par uzmanību! Es vēlētos visiem pateikties par veidu, kā tika mm, vadīta šīs debates, un uh, līdz ar to debates ir beigušās, un uh, tagad būs paziņojums. ETP politiskā grupā ir iesniegusi uh, priekšādātājiem nominācijas dalībniekiem komitejās. Šie saraksti tiks pievienoti šīs sanāksmes protokolam un līdz ar to stāsies arī vēlāk spēkā. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam padomas un komisijas paziņojumiem par pašreizējo tiesiskumu apdraudējumu Polijā. Uz zilās kartes jautājumiem un uh, brīvā mikrofona procedūra attiecas tie paši noteikumi, kas iepriekš es tos uh, neatkārtošu un došu vārdu vēlreiz tagad uh, padomas pārstāvei Brņakas kundzei. And honorable members, Godāmie kolēģi, es vēlreiz vēlos apliecināt, ka tiesiskums ir ļoti svarīga mūsu demokrātijas sastāvdaļa. Eiropas Savienības strateģiskajā darba kārtībā ir norādīts, ka uh, tiesiskums paredz mūsu vērtību ievērošanu. Demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības nevar skatīt izolēti viena no otras. Šie elementi ir savstarpēji saistīti, savstarpēji atkarīgi un viens otru stiprina. Viens nevar pastāvēt bez pārējiem. Eiropas Savienības institūciju un dalību valstu kopīgais pienākums ir nodrošināt, lai tiesiskums tiktu ievērots un lai tiesiskums paliktu pār mūsu kopējā projekta stūrakmeni. Tiesnešu neatkarība ir ārkārtīgi būtiska tiesiskuma nodrošināšanā. Tāpat arī ir ļoti svarīgi domāt par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu arī par mūsu tiesiskās kārtības uh, darbību. Komisija 2018. gada 27. februārī ierosināja 7. pānta procedūru pret eh, Poliju un ir notikušas trīs uzklausīšanas jūnijā, septembrī un decembrī vispārējo lietu padomēs. Eh, padomē eh, regulāra, regulāri tika informēta par eh, situācijas attīstību Polijā. Notika apspriedas arī vispārējo lietu padomē, un tas norisinājās visu 2019. gadu februārī, aprīlī, jūlijā un decembrī padomē turpina strādāt pie šiem jautājumiem, un prezidentūra ir gatava iekļaut šos jautājumus vispārējā lietu padomas darba kārtībā. Mēs arī ceram, ka politiskais dialogs starp komisiju un Poliju dos reāls rezultātus. Lielas paldies par uzmanību! Lielas paldies! Uh, tagad vārds uh, priekšstādātais vietniecei Jurovai. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, jūs atceraties, ka 15. janvārī komisārs Jā, uh, Renders un es informējām jūs par aktuālo situāciju uh, Polijā. Mums ir turpinājušies kontakti ar Polijas valdību 24. janvārī. Um, uh, Renders kungs tikās ar uh, Polijas vadību un arī es apmeklēju 31. janvārī Poliju tikā, tikos ar augstākās tiesas priekšsēdētāju, konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju un tiesības sārgu. Es uzmanīgi uzklausīju polijas valdības pārstāvjus un skaidroju komisijas nostāju. Komisija ir gatava iztenot uh, atklātu un godīgu dialogu par uh, uh, jautājumiem, kas uh, tiek apspriesti. Uh, ir uh, uzsākta uh, pārkāpuma procedūra un ir jautājumi par atbilstību Eiropas Savienības tiesību normām. Un uh, pastāv arī joprojām apdraudējums tiesiskumam. Un uh, Uh, attiecībā uz uh, likumprojektu par uh, tiesu darbību. Ir arī komisijai bāžas par tiesu varas neatkarības nodrošinājumu. Esmu nosūtījusi 19 gadā 19. decembrī vēstuli polijas varas iestādē, norādot, ka ir jāstiprina tiesiskums novēršot problēmas un jācenšas tās atrisināt, ja tādas rodas. Es arī aicināju visas varas iestādes. Uh, Uh, neapstiprināt jaunos tiesību aktus pirms nav pabeigts nepieciešamās konsultācijas. Uh, arī Venēcijas uh, komisija ir sagatavojusi steidzamu atzinumu par šo likumu, aicinot to neapstiprināt. 24. janvārī jaunais likums tika apstiprināts Seimā un 4. februārī prezidents to parakstīja. Šis likums rada virkni važu par tiesiskumu, kā Venecijas komisija norāda. Šis likums var vēl tā, tālāk graut tiesu varas neatkarību polijā. Ja un ir arī eh, bāžas par atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem. Komisija analizē šos jautājumus padziļināti. Varu jums apliecināt, ka komisija ir apņēmības pilna nodrošināt pilnīgu Eiropas Savienības tiesību aktu ievērošanu un veiks attiecīgos pasākums, kas būs nepieciešami. Pēc jaunā uh, likuma pieņemšanas vēl ir notikuši vairāki uh, pasākumi. 15. janvārī augstākā tiesa pieņēma lēmumu, īstenojot Eiropas Savienības tiesas nolēmumu par uh, tiesu varas neatkarību kas tika pieņemts 19. gada 5. decembrī, norādot, ka disciplinārā palāta nav neatkarīga tiesu iestāde atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem un nacionālajiem likumiem. 24. janvārī tiesa nolēma, ka augstākās uh, Eh, tiesu eh, padomes locekļi nevar uh, izlemt lietas uh, un atcēla disciplinārās padomes lēmumus. Uh, konstitucionālā tiesa ir saņēmusi iesniegumu lemt par tiesu varas neatkarību saistībā ar konstitūciju balstoties uz 2019. gada uh, 19. <clears throat> novembra uh, provizorisko atzinumu. Uh, tika arī pieņemts Uh, lēmums pēc tam par augstākās tiesas lēmuma atcelšanu par disciplināro režīmu. 14. janvārī komisija lūdza veikt pagaidu pasākumus, lai uh, Eiropas Savienības tiesa aicinātu Poliju apturēt disciplinārās palātas darbību. Bet disciplinārā palāta turpina darboties. Man ar nožēlu jāsaka, ka nesenā attīstība liecina par to, ka situācija ir ļoti nopietna. Un tas atspoguļojas arī nesenajā Eiropas padomas parlamentārās asamblējas lēmumu uzsākt monitoringa procedūru par Polijas demokrātisko institūciju institūciju darbību un tiesiskumu šai valstī. Es varu atkārtot, ka komisija joprojām ir gatava turpināt dialogu ar polijas varas iestādēm, lai atrisinātu pastāvošās problēmas. Manas vizītes laikā varas iestāžu pārstāvi apliecināja gatavību turpināt